Yeah. So. Pa- Pablo, Pablo, are you ready? So, yeah, Mr. Borelli is not here, so we. Pablo, vai jūs esat gatavs, ja Rēlīkungs nav ieradies, sāksim ar jūsu jautājumu. Vai es sāku, varu sākt priekšsēdētāju? Jā, tātad eh, es Atvainojos par šo aizkavēšanos. Es nezināju, ka tas ir pirmais punkts šās dienas darba kārtībā. Cienījamie kolēģi, kopš mūsu iepriekšējās sanāksmes es vairāk esmu pārdomājis šo tirsniecības atvieglošanas nolīgumu un esmu domājis par tiem jautājumiem, kurus vēlos iekļaut savā ziņojumā. Es ņēmu vērā uh, tos uh, priekšlikumus, kurus deva komitejas uh, kolēģi piedāvāja savā atzinumā, un tāpat arī um, esmu ņēmis vērā to, kas izskanēja viedokļu apmaiņā ar kolēģiem Intā. Vispirms jāsaka, ka es um, esmu pilnīgi pārliecināts, ka tirsniecības atvieglošanas nolīgums ir ļoti labs nolīgums, jo tas ļaus mums uh, īstenot preču apmaiņu daudz efektīvākā, arī no cenu viedokļa efektīvākā uh, veidā. Tās ir arī labas ziņas um, tām valstīm, kas attīstās, jo viņām būs iespēja sniegt tehnisko palīdzību, lai tās varētu modernizēt savas muitas procedūras. Turklāt tās ir labas ziņas arī multilaterālajai darba kārtībai, jo tas nozīmē, ka mēs varam panākt konkrētus rezultātus, kas ir saskaņā ar um, reālo situāciju 21. gadsimtā starptautiskajā tirzniecībā. Šo iemeslu dēļ un es uh, piedāvāju. Um, atbalstīt šo nolīgumu. Kas attiec uz dažiem specifiskiem jautājumiem, tad vēlos uzsvērt vairākus punktus. Vispirms tas, ka šī nolīguma īstenošana um, būs um, pozitīva. Vairāki pētījumi ir tikuši īstenot, lai izvērtētu ietekmi. Un viens ir skaidrs, šis nozīmīgais nolīgums samazinās tirzniecības izmaksas par, maz, par vairāk nekā 10%, kas ir ļoti nozīmīgi, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo tas ļaus viņiem piekļūt jauniem tirgiem. Otrs punkts, ko vēlos uzsvērt. Es vēlos panākt to, lai šis eh, nolīgums būtu attīstībai draudzīgs lai mēs sniegtu nepieciešamo atbalstu uh, attīstības valstīm, lai tās var pielāgoties šiem noteikumiem arī pienācīgajā laikā, kā tas paredzēts nolīgumā, tātad saskaņā ar pārējais eh, posmiem. Un trešais punkts, ko es vēlos uzsvērt, ir vairākas eh, iestādes, kas ir iesaistītas Pasaules tirsniecības organizācija, OECD un Pasaules muitas organizācija, un ciešā sadarbībā un koordinējot savu darbību um, var um, garantēt to, ka līdzekļi un ekspertīze tiek piešķirts tur, kur tas visvairāk nepieciešams, lai novērst arī dublēšanos. Un visbeidzot, kas attiec uz termiņiem, es vēlētos, lai PTO um, panākt to, ka divas trešdaļas eh, dalībvalstu ratificētu šo nolīgumu, lai tas stātos spēkā tad, kad notiks konferences Nairobi decembrī. Tas nozīmē, ka vismaz 106 no 166 PTO dalībvalstīm ir jāratificē šis nolīgums. Mēs, protams, darīsim visu, kas mūsu spēko šeit parlamentā, paturot prātā, ka Eiropas Eh, Savienībā ir 20 valsts pretējo. Šie punkti ir iekļauti manā ziņojumā, un es ar sagaidu kolēģu atbalstu šim ziņojumam. Lielas paldies priekšsēdētājiem! Lielas paldies, Pablo! Tagad vārds ēnu referentiem Dantīkungs. Paldies priekšsēdētājiem! Vispirms es vēlētos apsveikt kolēģi referentu, kas ir sagatavojis ārkārtīgi interesantu ziņojumu. Tas ir ļoti labi sagatavots. Kā jau teica referents, arī es vēlētos uzsvērt šī nolīguma nozīmīgumu, jo runa ir par daudzpusēju nolīgumu. Un uh, tas ir nozīmīgs arī tāpēc, ka, kā jau atgādināja uh, referents, uh, mums izdosies samazināt izmaksas, kas saistīts ar starptautisko tirdzniecību. Tātad gan attiecībā uz precēm, gan uz pakāpojumiem. Un, jo īpaši šis nolīgums uh, sniegs jaunas iespējas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Administratīvās izmaksas būs zemākas. Un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem uh, būs iespēja saņemt atvieglojumus. Kā jau teica referents, pieeja ir atkarīga no tā, par kādu valsti ir runa, un visām valstīm būs iespēja pievienoties šim nolīgumam, saņemt arī tehnisko atbalstu, kas būs diezgan ievērojams, tātad, un to sniegs donoru valstis. Tas viss palīdzēs īstenot šo nolīgumu eh, daudzās valstīs, tā skaitā arī attīstības valstīs. Vēlos uzsvērt eh, vairākus elementus, kas ir svarīgi pirms mēs varam ratificēt šo nolīgumu. Kā jau teica referents, Eiropas Savienībā ir 20 valsts PTO, kas nozīmē, ka mēs varēsim dot savu pienesumu, lai pēc iespējas efektīvāk un ātrāk eh, ratificētu šo nolīgumu un sasniegt divas trešdaļas. Ir paredzēta arī, tehnis, ir paredzēts arī tehniskais atbalsts, um, bet uh, Ķīna un Indija pievienosies nolīgumam bez tehniskā atbalsta. Vēlos atgādināt arī um, par dažiem noteikumiem, kas nav saistoši, bet uh, kas dod zinām ievirs arī, kas attiec uz elektroniskajiem maksājumiem, uh, finanšu transakcijām, eksportu Šis instruments ļaus sasniegt galveno mērķi, proti, kas ir korupcijas samazināšana pasaules tirgū. Es domāju, ka tādējādi mums izdosies izveidot efektīvāku, caurskatāmāku tirgu, kurā um, preču um, darījumu īstenošanas termiņš būs īsāks un mums būs arī labāka kontrols sistēma lielāka caurskatāmība, tātad tirzniecībai un apmaiņai pasaules mērogā. Caurskatāmība ir izšķirīga, lai nodrošinātu um, brīvāku un drošāku starptautiskās tirzniecības sistēmu. Es ceru, ka pavisam drīz mēs ratificēsim šo nolīgumu, un es ceru, ka Eiropas parlaments varēs dot arī uh, savu atbalstu Mēs katrā ziņā palīdzēsim referentam sasniegt šo vienošanos. Protams, ka mēs arī iesniegsim grozījumus. Paldies. Tagad Ēma lūdzu. Good morning, colleagues. Um... Labrīt, kolēģi. Ir skaidrs, ka tirsniecības atvieglošanas nolīgums ir ārkārtīgi svarīgs darījums uh, starp nacionālā eh, tirsniecībā pasaulē, jo, jāsaka, jau zinām laiku mēs eh, neesam piedzīvojuši īpašas aktivitātes un ir bijuši vairāk divpusēji nolīgumi, tāpēc es priecājos eh, par šo nolīgumu, jo jebkura iespēja, kas ļauj mums veicināt tirsniecību globālā mērogā, ir apsveicama. Mēs katrā ziņā atbalstam to, ka tiek piešķirts vairāk līdzekļu starptautiskajai attīstībai, un es domāju, kopā ar citiem nolīgumiem eh, tas var palīdzēt eh, atvieglot tirzniecību. Es domāju, par to mēs varam tikai priecāties. Es apsveicu arī referentu par um, rekomendācijām. Es domāju, ka izdosies sasniegt ratificēšanu ar divām trešdaļām balsu PTO pēc iespējas ātrāk. Paldies, tagad Buhnerkungs. Auch ich danke dem Berichter. Arī es gribu teikt paldies referentam par projektu. Tas man ļoti patīk. Un nozīmīgi manā skatījumā ir tas, ka ir tāds nozīmīgs svīras efekts, lai samazinātu kukuļņemšanu un muitnieku vidū. Un priecājos arī par to, ka tiek runāts par, piemēram, Indiju, Baliju pārtiks drošības jomā. Un šeit es gribētu vēl spēcīgāku formulējumu. Tas, kas ir uh, šeit formulēts, ir ļoti labi, bet mēs mēģināsim to vēl tā skaidrāk pateikt. Paldies. Tagad Helmuts Šalts. Um, thank... Es arī vēlos pateikties uh, referentam par šo projektu. Mm un par tekstu, ar kur viņš mūs iepazīstināja, kas uzsver daudzpusējās zinniecības sistēmas uh, nozīmi. Es arī piekrītu šai pieejai, un es uzskatu, ka ir nepieciešams, lai mums būtu kopīgi risinājumi, kopīgi priekšlikumi, kopīgas pieejas, uh, lai rastu daudzpusēju pieju, kā organizēt tirzniecību. Tā vietā, lai koncentrētos tikai uz divpusējiem tirzniecības noliegumiem. Un es arī vēlētos uzsvērt, ka ir ļoti grūti teikt nē šādai pieejai valdības sakrā. Mēs esam 160 PTO dalībvalstis, to starp arī valstis no attīstības reģioniem, un būtu jāpanāk tas, lai tas būtu kompromiss. Taču tajā pašā laikā uh, Es vēlos uzsvērt arī to, ka ir jāņem vērā ekspertu bažas, akadēmiskās vidas bažas un MVO bažas eh, par eh, virzību, kāda pašlaik norisinās, eh, un arī Dohas raunda sakarā tiks diskutēts par šiem aspektiem vēlāk, gatavojoties Nairobi. Pirmās bažas, par kurām vēlētos runāt, ir tas, ka labums, kas tiktu gūts eh, no šādiem atvieglojumiem, varētu būt pārvērtēts gan IKP, gan nodarbinātības rādītāju ziņā. Valdības, kas piedalās, tām prasa investēt miljonus, lai varētu uzlabot eksporta infrastruktūru. Un eh, saskaņā ar nolīgumu ir eh, jāinvestē liels apjoms līdzekļu un katrai valstī būs eh, eh, visnotaļ nozīmīga ieguldījuma daļa jāveic, lai varētu izdarboties šajā sistēmā. Un jāteic, ka investīcija atbalstam jau ir eh, izteikts pieteikums miljonu apmērā, un tātad jautājums ir par to, vai tiešām pievienotā vērtība būs pietiekami liela. Pētījumi, kas ņēmuši to vērā, liecina par to, ka tam būs dažāda ietekme uz tirzniecības situāciju, kā piemēram, mēs varam atcerēties gadījumus, kuros uh, vienā nozarē ir iegūti 7000 darba vietu, bet uh, citā nozarē savukārt ir zaudēti miljoni darba vietu. Tātad uh, šie efekti ir divējādi un uh, tie var būt arī negatīvi tieši sociālās aizsardzības sistēmas uh, sakarā. Tāpat uh, ir arī dažādas problēmas, kas saistās ar uh, drošību, ar uh, noziedzīgo organizāciju iesaistīšanos. Uh, Tādēļ ir pilnīgi noteikti jāsaprot, ka te runa ir par tādu kompleksu problēmu un jāņem vērā visi aspekti. Mums eh, būtu jāsasaista mūsu pieeja ar papildu pasākumiem, jo pat vislabākajā eh, nolīgumā ar vislabākajiem nodomiem ir jāņem vērā šādas situācijas, jo uh, šādu atvieglojumu nolīgumi nevienmēr nes tikai pozitīvus rezultātus, bet gan arī negatīvus rezultātus. Un visbeidzot tiek spērti soļi, lai pārorganizētu tautsēmniecību, lai mainītu situāciju un, kā jau minēju, daudzas darba vietas zūd. Un tieši tas saistīts ar importēto preču apjomu, jo pārsvarā tātad tiek uh, veikta koncentrēšanās tieši uz attīstības valstīm. Balī gadījums uh, mums uh, liecina par to, ka nav bijusi pietiekami liela elastība, lai pielāgotos ekonomiskajām uh, pārmaiņām. Tātad ir jāpanāk līdzsvars starp godīgu tisniecību un negodīgu tisniecības praksi, nodrošinot ilgspējīgāku tisniecības un rūpniecības eh, praksi. Būtu nepieciešami nepieciešams ņemt vērā vairāk konkrētus eh, piemērus, eh, un es sagaidu uh, konstruktīvu sadarbību ar uh, referentu un darbu grupu, un mums visiem ir jāņem vērā šie aspekti. Paldies! Tagad Gerits Satiekungs uh, no DJ Trade. Paldies, uh, priekšsēdētāji! Paldies gudāmajiem dep deputātiem par šiem jautājumiem. Godātie deputāti ir uzdevuši vairākus jautājumus. Pirmkārt, uh, pieejamie līdzekļi. Protams, mums ir saistības un ir saistības no savi, Eiropas Savienības puses, no dalību valstu puses un ir nepieciešama koordinācija starp uh, dažādajiem donoriem, lai nodrošinātu to, ka šis atbalsts tiek sniegts efektīvi. Runājot par pievienoto vērtību un labumiem, SAO ministri eh, padomē par eh, šo pārskatu mēs varam teikt, ka runājot par vairāk kā 50% attīstības valstīm vairums no tiem ir saistīti ar pārējo PTO darba kārtību, taču pat ja šis ir pareizais solis pareizajā virzienā, joprojām ir eh, liels izaicinājums proti uh, atrisināt uh, to problemātiku, kas ir saistīta ar jautājumiem, kas tiks skatīti Nairobi decembrī. Te ir uh, nopietni jautājumi, ir daudz diskusija, kas arī bija Ženēvā, un diskusijas līdz pat gada beigām saistīsies uh, ar šo jautājumu risināšanu, lai gūtu maksimālus panākumus. Runājot par tiesniecības atvieglošanu, un kas tieši ar to ir domāts. Uh, Tas nozīmē liberalizāciju un muitu struktūrēšanu, kas atļauju, atļautu šādu liberalizāciju. Tā tad um, dalību valstīm tiek doti līdzekļi, lai risinātu šīs problēmas, lai līdzdarbotos uh, mūsdienu globālajā vērtību ķēdē, lai varētu līdzdarboties eh, ražošanas jomā. Un vēlos pateikties visiem par atbalstu. Paldies eh, visiem, kas ir darbojušies šajā sakarā un eh, priecājos par trešo valstu atbalstu. 66 PTO dalību valstis uh, ir sākušas eh, procedūru, lai ratificētu šo tekstu. Un mēs eh, tuvojamies eh, slieksnim, kas ir 108 dalībvalstis, lai, lai panāktu šos rezultātus, un tas būs pirmais gadījums kopš 95. gada. Cerams, ka mēs gūsim panākumus arī Nairobi sakarā. Paldies! Mēs visi ceram, ka tiešām gūsim panākums. Pablo, paldies! Paldies, um, priekšsādātāj kungs, paldies um, par jautājumiem, paldies par to, ko svērāt uh, šī nolīguma nozīme, lai, no, uh, lai veicinātu daudzpusējo izniecību. Paldies uh, kolēģiem par laipnajiem vārdiem un um, par to, ka minējāt eh, to, cik būtiski ir pēc iespējas ātrāk risināt šos jautājumus. Mēs eh, eh, raidām skaidru signālu valstīm, un, kā jau minēju, jo ātrāk to risināsim, jo labāk. Paldies par atbalstu un turpināsim darbu. Paldies, Pablo. Un termiņš. Uh, šī ziņojuma grozījumu iesniegšanai ir 23. jūnijas. Tagad turpināsim ar sesto darbu kārtības punktu. Borelī kungs, nu, bet Began kundze uh, teiks ievadvārdus. Paldies. Grācija, prezidente. Gentili kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dargie kolēģi. Borelī kunga vārdā, kas diemžēl nevar būt šeit. Es gribētu jūs iepazīstināt ar šo ziņojumu un gribētu izskatīt pāris punktus kopā. Nu, pirmkārt, pirms runāju par saturu, es gribu teikt pāris vārdus par metodi. Atzinums, par ko mēs diskutējam un par ko balsosim, ir ilga un čakla darba rezultāts, kurā bija iesaistīti daudzi šīs komitejas deputāti. Mēs varējām attīstīt tālāk šo tekstu un eh, līdz ar to Buhner, Šāka, Sinadīrus un pārējiem kolēģiem gribu teikt paldies. Eh, mēs varējām ar viņu ierosinājumiem uzlabot eh, šo ziņojumu. Es gribētu izteikt tādu politisku novērojumu, kas ir nozīmīgs saistībā ar šo ziņojumu. Kolēģi arī pievērsās šim tematam. Grozījumi parāda to, ka subsidaritāte ir vēl aptverošāka nekā jautājums, kas tiek skatīts šeit. Junkara kungs ir pievērsies arī ļoti intensīvi šim jautājumam, labāka likumdošana, lai labāku likumus integrētu pilsoņu ikdienas dzīvē. Subsidiaritātes un proporcionalitātes pamatprincips ir sekojošs labāks lēmums pieņemt tur, kur tie uh, ir uh, iedarbīgi proti attiecībā uz pilsoņiem. Iepriekšējā darbība ir novedusi pie tā, ka pilsoņi ir attālinājušies no Eiropas, un mēs ceram, ka šis ziņojums par labāku regulējumu mainīs situāciju. Taču neiet runa par to tieši, kur ir jārēģē, mm, bet jāraugās, kas ir jaunajos līgumos, piemēram, TTIP, un tas ir pirmais paragrāfs attiecībā uz jauktajiem nolīgumiem kur nacionālās valsts pauž savu viedokli, un tāpat jautājums par caurskatāmību un skaidrību, par to, cik teksti ir skaidri. Ir uh, frakcijas uh, konsens un prasības, kas bieži tiek izteikts, uh, taču nevienmēr tiek uh, ieturētas, uh, piemēram, attiecībā uz uh, lieliem nolīgumiem, tādiem kā TTIP atzinīgi vērtēja caurskatāmību, un es ceru, ka šī lielāka atklātība būs redzama citos tematos, kas arī tiks skatīt otrais un trešais punkts skar subsidaritātes principu tirdzniecības politikā. Tāpat arī STS. Tas ir jautājums par nacionālajām valstīm. ISTS skar gan nacionālās valsts, gan kopējo kompetenci jābūt ļoti nozīmīgiem, ļoti uzmanīgiem, raugoties uz to, kā ISTS ietekmē atsevišķās valsts. Ārējā tirdzniecība liekas, ka tā ir stipri attālināta no subsidiaritātes, taču tas ir gluži gur, pretēji. Ceturtais punkts - makro palīdzība, ekspost un eksante kontrole Mēs negribam, lai šo instrumentu izmantotu bez tāda ļoti precīza mērķa, un eh, esam ļoti iepriecināti par to, ka mums ir frakcijas kontrola un lielāka ietekme, eh, ja ir eh, šaubas par krāpšanos vai neatbilstošu darbību. Piektais punkts - ietekmes novērtējums. Mēs prasam, lai šie novērtējumi tiktu veiktu pirms sarunu sākšanas, nevis to laikā, lai mums būtu eksante izvērtējums balstīts uz izvērtējumiem. Sastais punkts ir par strateģiski delikātu tēmu, proti pilsoņu uzņēmu un MVU iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos tirdzniecības jomā. Es domāju, ka dialogs un demokrātiskā pilsoņa iesaiste ir pārāk nozīmīgs, lai ierobežotu mūs ar formāliem elementiem. Nozīmīgi ir noteikt skaidru mērķi un arī ietekmi. Vēlreiz gribu noslēgumā norādīt uz šī ziņojuma politisko nozīmi un metodi. Tāpat arī gribu Borelī kunga pateicību atkārtot attiecībā uz kolēģiem. Mēs runājam šeit ne tikai par stratēģiju, bet arī par delikātiem jautājumiem, kas nākotnē skars visu ES. Tas skar dalībvalstis, tas skar pilsoņus, un es ceru, ka mums būs ļoti auglīga diskusija. Paldies! Sirsnīgs paldies, vai ēna referenti vēlas uzstāties? diskutēt vai komentēt ziņojumu projektu vai grozījumus? Jā, lūdzu. Yes, I, I have some, uh, Jā, man būtu daži komentāri Karim kungu vārdā, kas nav ieradies. Viņš vēlas pateikties referentam par paveikto darbu. Nu, runa ir par subsidiaritāti un proporcionalitāti. Tātad vēlos pateikties referentam par darbu arī cenšoties eh, panākt eh, vienbalsību un eh, kopīgi nostāju ņemot vērā grozījumus. Un ir skaidrs, ka mums ir diezgan daudz konsensus attiecībā uz to, ka subsidētāts un uh, Uh, proporcionalitātes principi ir izšķirīgi faktori, pieņemot likumdošanu. Es zinu, ka ir divi punkti, kas ir problemātiski manai politiskajai grupai. Viens ir saistīts ar ietekmes novērtējumiem, un otrs ar Nacionālo parlamentu lomu, uh, pieņemot lēmums Eiropas Savienības līmenī. Ietekmes novērtējums ir absolūti nozīmīgs, lai uh, lēmumu pieņēmēji varētu saprast, kādi ietekmi būs šiem lēmumiem, tad, kad tie tiks īstenoti. Es vienmēr esmu atbalstījis centrālo lomu ieteikums novērtējumiem um, attiecībā uz jebkuru lēmumu pieņemšanu, bet es saprotu, ka kvantitatīvi un uh, analītiski centieni šobrīd tiek kritizēti, jo uh, tas uh, noved arī pie uh, zināmām problēmām, jo, piemēram, nesenais nolīgums ar uh, Koreju ir uh, pierādījis, ka tas, kas tika aplēsts, ir pretēji tam, ko daži aplēs, proti, ka šī tirzniecība varētu dot pozitīvu ietekmi Eiropas Savienībai. Un es saprotu komisijas um, lēmumu mm, izskatīt uh, uh, šo te Singapūras nolīgumu laikā, kad mēs detalizētāk domājam par to, kā varētu ietekmēt Nacionālo parlamentu lomu, tā skaitā arī vice eh, priekšsēdētājs komisijā, ir jāsēdā pie šī jautājuma. Paldies, un tagad nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, divas, trīs eh, piezīmes par šo ziņojumu. Mēs diskutējām jūri komitejām, un mēs domājam, ka ja mēs raugamies uz citiem jautājumiem, ne tikai uz subsidiaritāti, bet arī uz kopējo tirdzniecību, tad jāsaka, ka ir ļoti nozīmīgi izņēmumi, it īpaši attiecībā uz trešajām valstīm. Un jāsaka, ka 112. pants jauktajā nolīgumā ar trešajām valstīm, ir nozīmīgs šie principi jāsaglabā. Tāpat jāsaka, ka Borelī kungs ļoti uh, korekti ir pievērsies abiem šiem jautājumiem. Bez tam grozījuma vairākums ir iestrādāts, ir sastādīti seši kompromisi. 22. Uh, grozījums par 5. paragrāfu netika piemācīgi piektajā kompromisā ietverts, tādēļ piedāvājam alternatīvu, kas mūsu uh, skatījumā šo jautājumu varētu skatīt. Jāraugās arī uz vides un uh, citu ietekmi, kāda ir uh, iespējama gan pilsoņiem, gan uh, uzņēmumiem, it īpaši jāuzsver MVU. Tagad par sesto kompromisu jāsaka, ka ir dažas iebildes attiecībā uz šo principu, lai noteikti minimālos kritērijus, pieļaujamības kritērijus, ja mēs šeit runājam. Un tāpat mēs domājam, ka Mēs atbalstīsim to labo darbu, kas ir pa uh, veikts, un nozīmīgi ir tas, lai uh, institūciju līdzsvars un sasniegtais tirdzniecības politikā tiktu saglabāts. Mēs mēģinām uh, pārvarēt uh, muitas uh, barjeras, veicināt attiecības, uh, panākt uh, izsvērtāku tirdzniecību, uh, kā tas ir noteikts Romas līgumos. Paldies! Šuterkungs, lūdzu. Jā, paldies, dargie kolēģi un kolēģis. Leifrīd kungs, diemžēl, nevar būt šodien sēdē, tādēļ viņš vēlas eh, teikt, pa, mm, lūdzu, ir man teikt pāris vārdus par 2012. un 2013. gadu ziņojumiem par subsidaritātu un proporcionalitāti. Paldies um, referentam par labo darbu. Ir izstrādāti seši kompromisi, diskusijas parāda, ka tirdzniecības nolīgumos ir nepieciešams atbildība noskaidrot, kas ir dalībvalsts un kas uh, Eiropas Savienības ziņā, ir jāievēro subsidiaritātes un proporcionalitātes princips. Taču ir skaidrs, ka mēs kā Eiropieši starptautiskās sarunās varam panākt labus uh, rezultātus mūsu pilsoņiem, kā arī patērētājiem tikai tad, ja mēs kopā vedam sarunas, nevis katra valsts atsevišķi. Uh, ES kompetence kopējai tirdzniecības politikai ir noenkurotas Lisabonas līgumā ļoti pamatoti. Un vēl centrāls, centrāla prasība atzinumā ir, lai dalība valstis atceltu blokādi un parakstīti pa, uh, Eiropas Savienībā noslēgtos risinājumus par šķīrēju tiesām, arbitrāžu tiesām. Ne visas ES dalība valsts ir pievienojušās šim dokumentam, taču situācija jāuzlabo, jo visādi citādi nav vienāda attieksme pret ES investoriem ārvalstīs. Tāpat tika ietverta prasība pēc plašāka dialoga un arī uh, tirdzniecības politikā iesaistīto partneru labākas ievērošanas. Kopumā varam būt ļoti apmierināti, cik tālu tas skar šo atzinumu. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds vēlas uzstāties? Nē, liekas, ka ne. Tad šis jautājums ir uh, noslēgts, un mēs tūlīt balsosim par šo ziņojumu. Līdz ar to mēs nonākam pie desmitā darba kārtības punkta. Un pirms mēs sākam skatīt šo darba kārtības punktu, es gribētu Gribu teikt, ka koordinātori un koordinātoras um, nolēma sasaukt vēl vienu sēdi 29. jūnijā. Mēs uh, tiksimies no 15. līdz 16.30 koordinātoru uh, sēdē. Tātad no 15. līdz 16.30 koordinātoru sēde. Tāda diskusijas par 116 uh, grozījumiem par TTIP no plenārsēdes un tad balsošanu. Priekšsādātāja un nu, ieslēgts mikrofons. Sollen oder nicht? Hm? Also noch einmal. Nu tad vēlreiz, tātad 29. jūnijas um, vēl viena papildus sēde. Sākas pulksnes 15. Uh, ar koordinātoru tikšanos no 15. līdz 16.30, 16.30 diskusijas par 116 grozījumiem no plenāra sēdes. Un pēc tam balsosim, vai šie 116 grozījumi, dalītie balsojumi un arī visi citi jautājumi, kāda bija, vai tie tiek saglabāti vai nē. Jūs zinat, ka ja pieci šīs komitejas deputāti ir par to, tad Tie tiek saglabāti, taču diskusijās mēs par to varēsim vēl diskutēt. Tātad 29. jūnijas 15. koordinātoru sēdi. No 16.30 diskusijas un tad arī balsošana. Otrakārt. Es gribētu lūgt uh, balsošanā. Atkal ir izslēgts mikrofons. It's für die Abstimmung. Balsošanai gribu lūgt, lai asistenti un asistentes nesēž blakus deputātiem, lai mēs varētu redzēt, kas tiešām ir deputāts un kas ne. Un pirms sākam balsot, es gribētu aicināt jūs izmēģināt balsošanas kartītes, lai mēs redzētu, cik deputāti ir zālē un uh, kam ir līdz balsošanas kartītes. Ļoti labi. Tātad sākam balsot.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 Gut. Äh, Frau Arena, Sie haben Ihre. Yeah. Monsieur le Président, est-ce que avant de faire le test de vote, on pourrait... Priekšsēdē, pirms mēs pārbaudām balsojumu, mēs varētu runāt par balsošanas jautājumu. Avant de faire de la logistique. Pirms mēs pievēršamies loģistiskiem jautājumiem, vai mēs varētu runāt par to, par ko tiks balsots? Jā. Please, can you ask once again? Vai jūs lūdzu varētu uzdot savu jautājumu vēlreiz, saka priekšsēdētājs? Es vēlējos vien jums pavaicāt, vai pirms mēs pārbaudām to, vai balsošanas sistēma darbojas, būtu iespējams diskutēt par to, par ko mēs balsosim. Es nedaudz esmu pārsteigts, jo. Uh, balsojuma kārtība ir izdalīta desmitais jautājums. Subsidaritātes ziņojums, tad mēs balsosim par trilogas runām, un tad 12. punkts par DGA. Tādā, šādā kārtībā balsosim. Arēnas kundze, lūdzu. Kas attiec uz otro punktu, par kur jābalso, tātad eh, trialogs par konfliktu minerāliem. Mani pārsteidz tas, ka mēs balsojam par divām lietām. Vispirms par to, ka mēs balsojam eh, par to, kas mēs uzsāksim trialogu, un otrais mēs balsojam par sastāvu tai komandai, kas piedalīsies trialogā. Es, protams, neapstrīdu to, ka mums ir jābalso par to, kas būs šajā komandā. Tas, protams, ir saskaņā ar balsošanu uh, plenārsēdē, bet man šķiet dīvaini, ka Inta komitejā mums ir jābalso par to, par ko jau ir ticis nobalsots uh, plenārsēdē, proti, ka mēs uzsākam šo trialogu. Jūs, uh, priekšsēdētāji, plenārsēdē aicinājāt balsot plenārsēdē par to, ka mēs sākam šo trialogu. Vai tas ir normāli, ka tagad mums ir jābalso divas reizes, vispirms plenārsēdē un tagad komitejā, tātad par to, ka mēs sākam šo trialogu? Nu, tāds ir mans jautājums, jo es personīgi nesaprotu procedūru, un es pateiktu, ka es apsrīdu to, ka mums būtu jābalso par otro punktu šeit, Inta komitejā, proti par to, ka sākam trialogu. Frau Arena, um ganz klar. Renskundze, lai nu pavisam skaidri runātu par to plenārsēdē atgrieza dokumentu komitejā, lai trilogu sarunas sākt. Un tad 72. pants, 2 un 3 punkti mūsu reglamentā paredz viennozīmīgi to, ka par Triloga eh, sākums sarunām komitejai jālemj ar vairākumu. Un atbilstoši darba kārtībai es eh, arī izturēšos. Mēs esam uzdošu jautājumu juridiskajam dienestam. Pasas kungs eh, noteikti varēs arī vēl detalizētāk aprakstīt. Euh, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Uh, labdien! Es uh, varu atsaukties uz Arēnas kundzes teikto. Es uh, uzskatu tik tiešām, ka plenārs sesija um, atsaucās uz komiteju, bet ne jau plenāra sesijā ir jābalstās uz 73. pantu otro punktu reglamentā proti par to, vai jā vai nē, Inta komitejai būtu jāiestājas trialoga sarunās. Tieši jūsu komitejai par to ir jālemj. Cita starpā ir specifisks balsošanas eh, likums, jums jābalso ar kvalificēto vairākumu par to, vai jūs vēlaties vai nevēlaties eh, sākt šīs sarunas. Šīs eh, nav lēmums, kas ir jāpieņem. Šis nav lēmums, kas jāpieņem plenārsesijā. Uh, plenāra sesijā tiek pieņemts eh, lēmums par to, ka jums ir jāpieņem lēmums par šo jautājumu. Tātad eh, es piekrītu jums, priekšsēdētāja kungs. Jā, Džadu, hatte noch gemeldet. Paldies vēl, Jādau kungs, un tad es lūdzu un nesāk diskusijas. Et pourtant, euh... Un tomēr. Jāsaka, ka tā ir ļoti dīvaina interpretācija tam, kas notiek plenārsēdē. Mēs visi piedzīvojam šo mirkli. Uh, Tātad tik, tik tiešām balsots par to, ka mēs uzsākam sarunas, un mani tik tiešām ļoti pārsteidz, ka tagad pēc būtības mums tiek paziņots, ka plenāra sēdē nav suverēna pilnvar par uh, starptautiskās tirdzniecības jautājumiem. Pirmoreiz dzird ko tādu. Uh, ja jau plenārsēdē mēs nolemjam par to, tad mēs nolemjam par to, ka mēs balsojam pēc tam, teiksim, par eh, mandātu sastāvu. Nu, tas, protams, ir inta kompetencē, bet plenārsēdē mēs pieņēmām lēmumu par to, ka mēs uzsākam eh, šo eh, trialogu, un tāpēc man pārsteidz šāda interpretācija tam, kas noticis plenārsēdē. Kas par ikungs? Jā, liebe kolēģi. Darbie kolēģi, nu, es gribētu runāt par divām lietām. Nu, pirmkārt, eh, koordinātors sēdē vakar runāja, bet teikšu arī publisku. Jautājums ir par stilu un formu, kādā sadarbojamies. Pēdējā laikā eh, ir bijusi vienmēr vienošanās eh, attiecībā uz jautājumu, ja kāds tas ietiek atgriezt atpakaļ komitejā vai sākam trilogus To esam vienmēr izdiskutējuši komitejā. Tas, kas notika plenārsēdē, tas bija pirmo reizi, tas netika pieteikts. Mana frakcija eh, ja runāja citām frakcijām, jautājot, vai ir kas plānots, atbildi ļoti skaidri, nekas nav plānots, un tad tiek prasīts atcaucoties uz reglamentu atgriezt šo jautājumu komitejā triloga eh, jautājums plenārsēdē nemaz netiek skatīts, un otrkārt šeit ka šeit ne tikai plenārsēdē pirms piecām nedēļām tika negodīgi triki piemētoti, bet kolēģi sāk diskutēt par regulamentu. Reglaments ir ļoti skaidrs, Fasas kungs arī to teica, to var izlasīt. Es lūdzu kolēģis tiešām, lai arī mums ir atšķirīgi viedokļi par saturu. Mm, tam ir balsojums domāts, tad mums ir jābalso un nevis jādiskutē mm, bez īpašas jēgas. Un, uh, Ja plenārsēdē pieprasījums nav skaidri pieprasīts un plenārsēde ir pieņēmis lēmumu un tas balstījās uz reglamenta punktu un balstoties uz šo reglamenta punktu, plenārsēde ir atgriezusi dosie pie mums un tad mums vajadzētu darīt mūsu mājas darbus, nevis kavēt šo tēmu. <clears throat> Priekšsēdētājs. Nu, pavisam skaidri. Diskusijas plenārsēdē atsaucās uz 62.1 uh, reglamenta pantu, un kas pārīkums nebija nekādu triku, bija uh, sēdz pārtraukums, un balstoties uz šo pantu tika uh, lemts. Un patiesi, plenārsēdes lēms ir atgriezt atpakaļ komitejā ar mērķi vest trilogu sarunas taču 732 lemj par triloga sarunu sākumu, un tas ir komitejā. Un tas ir pilnīgi skaidrs mūsu reglamentā, un es ļoti skaidri pieturēšos pie uh, reglamenta. Un jūs arī to sagaidat no manis, un tieši to es arī garantēšu. Tādēļ tā rīkosimies. Tas nozīmē, ka tagad sākam balsot par subsidaritātes ziņojumu, ko ir sastādījis Borelī kungs. Un tā šķiet. Sākumā balsojam kompromiss viens par pret atturas pieņemts. Kompromiss divi par pret pret atturas pieņemts. Sastais grozījums par pret nav īsti skaidrs, man liekas, ka pieņems, bet to pārbaudīsim. Lai mēs varētu arī izmēģināt, kāds ir balsojums, sākam balsot. Excuse me, Chair. The interpretation. Es atvainos priekšsēdētāji. Tik teikts kompromiss 6, bet vai jūs gribētu teikt 6. grozījums? Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir svarīgs precizējums. Tātad 6. grozījums, Laitfrīd kunga grozījums. Abstimmung ist. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur septiņi. Kas par septīto grozījumu pret atturas pieņemts? Grozījums 9 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 3 par pret atturas pieņemts. Kompromis, uh, es atvainojos grozījums desmit, kas par pret noraidīts, grozījums 11 par pret atturas noraidīts, kompromis uh, numur 4 par pret atturas pieņemts grozījums 16 par pret atturas noraidīts, kompromiss 5 par pret pārbaudīsim, kompromiss numur 5 par pret Es atvainojos, sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 5A. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 23 par. pret atturas noraidīts. Grozījums numur 6, eh, kompromisa grozījums 6 eh, par pret atturas noraidīts. Grozījums numur 26 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 28 par pret atturas. To mēs pārbaudīsim. Grozījums numur 28 sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad uh, balsojam par šādu izmainītu ziņojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ar 30 balsīm par pieņemts. Sirsnīgi sveicu Borelī kungu. Jetzt kommen wir. Tagad mēs sa, turpināsim ar balsojumu par geogrāfiskajiem indikatoriem ne lauksaimniecības produktiem. Mēs sāksim ar kompromisu numur 4. Kas par? Pret atturas pieņemts. Kompromiss numur viens par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums numur desmit, kas par, pret, atturas, norādīts. Grozījums numur vienpadsmit par, pret atturas pieņemts, grozījums numur 12 par pret atturas pieņemts, grozījums numur 2 kompromiss 2 par pret atturas pieņemts, grozījums numur 19 par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums numur 3 par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 6 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 32 eh, par pret pret atturas norēdīts. Kom grozījums numur 33 par pret atturas pieņemts. Grozījums 34 par pret atturas noraidīts. Grozījums 35 par pret atturas noraidīts. Grozījums numur 36 par pret atturas noraidīts. Kompromiss numur 5. Un piezīm par to vēl bija jautājums, vai uh, 39. grozījums uh, atkrīt. Mēs vēlreiz ļoti vērtīgi raudzījāmies. Tiešām tās ir alternatīvas priekšlikums līdz ar to, ja šis kompromiss. Uh, 5 tiek pieņemts, tad 39 atkrīt. Tātad 5. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 7 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 42 par pret atturas noraidīts grozījums 44 par, pret atturas noraidīts, grozījums 45 par, pret atturas noraidīts, grozījums 46 par, pret atturas pieņemts, grozījums 47 par pret atturas noraidīts grozījums numur 48 par pret atturas noraidīts grozījums numur 49 par pret atturas noraidīts. Balsojums par šādi izmainīto dokumentu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī 30 balsis par pieņemts. Sirsnīgi sveicu Moskas kundzi. Viņa šodien nozālē. Un tagad nākamais. Uh, Balsojums 13. punkts. Balsojums par trilogu sākumu un sarunvedēju komandas sastāvu. Lūdzu, Arēns Kundze. J'aimerais avoir une euh, petite précision. Es gribētu tādu nelielu precizējumu. Es gribētu atgādināt, ka plenāra sēdē mēs nobalsojam par to, ka būs trilogs. Ja pēc tam iznāk, ka mēs balsojam par to komitejā, tad komitejā nebalsojam par to pašu, par ko balsojām plenārsēdē. Es gribētu juridisko atzinumu par to, kāda nostājums būtu jāieņem, jo ir 700, 751 deputāts, kas nobalsojas plenārsēdē par to, ka būs trilogs, vai 40 inta komitejas deputātiem būtu lielāks svars nekā tiem, kas balsoja plenārsēdē. Es gribētu formāli juridisko zinumu par šo jautājumu. Wir sind Mēs eh, reglamentā neesam saistīti ar termiņiem vai alternatīviem ceļiem. Mēs eh, koordinātoru sēdē eh, konsultēsimies, kā mēs turpināsim darboties, ir eh, dažādas iespējas, taču tas būs tad koordinātoru lēmums. Jā, labi. Līdz ar to balsosim. Jā, lūdzu. Dargais priekšsēdētāji kungs, bet pat, ja mums nav bāzes demokrātijas situācija, tad man liekas, ka dažas lietas jāpieņem inta vai plenārsēdē, man liekas, jūsu piezīme par to, ka lems koordinātori ir nedaudz savādi manā skatījumā priekšsēdēs. Nu, man liekas, ka no paša sākuma sasaukuma periodā mēs pieņēmām procedūras lēmums ar koordinatoriem, nu tad mums tiešām ir jādiskutē par to, kā mēs turpināsim darboties. Reglamentā nav ļoti skaidrs risinājums paredzēts līdz ar to. Tas nav viss bāzes demokrātijas jautājums, bet procedūras jautājums. Līdz ar to mēs ļoti skaidri saskaņā ar reglamentu šodien balsosim. Uh, vai mēs sākam trilogu un kāda uh, sarunu vedēju uh, komanda uh, būs šajā trilogā. Tarabēlas kungs. Merci, monsieur le président. Mais est-ce... Paldies, priekšsētāji, es atvainojos. Nu, jāsaka, neesmu pieredzi strādāt jūsu komitejā, bet uh, situācija ir diezgan uh, dīvaina un nopietna. Uh, jo balsojums plenārs sēdē bija skaidrs pēc eh, jūsu lūguma un pēc visu šī uh, eh, plenārs sēdes apturēšanas, viss bija skaidrs, tad runa ir par uh, trialogu sākšanu, bet tagad mēs ne tikai Intu komitejā apstrīdam šo uh, trialogu uzsākšanu, bet to vēl varētu it kā uh, atstāt uh, koordinātoru izlemšanai. Un uh, jāsaka, arī es, uh, ja, es teiktu tā, ja mēs uzdodam jautājumu vienam juristam, uh, tad ir viens viedoklis, ja mēs uzdodam jautājumu vairākiem juristiem, tad ir vairāk viedokļi. Un tātad tas viss ir interpretējams. Un es ietu vēl tālāk. Un kas parīkungs es eh, tik tiešām apstrīdētu jūs teikto. Jūs interpretēja to, kas notika plenārsēdē, tāpēc, ka jums nepatika, kāds bija balsojuma iz, eh, rezultāts. Un tas ir nopietni. Pirmo reizi parlamentu vēsturē tiek apstrīdāts balsojums eh, plenārsēdē, tāpēc, ka tas nepatīk dažām politiskajām grupām. Tas nav pieņemami un tas netiks atstāts tā bez uzmanības. Paldies! Ich glaube, es hilft. Man liekas, ka, nu, darbie kolēģi, ir liederīgi lasīt reglamentu. Nu, man gluži nejauši ir reglaments šeit. Un reglamentā 73. trešais punkts Es atvainoju 73.2 mūsu reglamentā. 73.2 mūsu reglamentā. Starp uh, institūciju sadarbība. Šāda saruna sāk tikai pēc tam, kad atbildīgā komiteja katru attiecīgo likumdošanas procedūru izskatot atsevišķi un ar tās locekļu un vairākumu ir pieņēmis lēmumu par sarunu sākšanu. Jā. Lire le règlement. Priekšsēdētāja kungs, lasot uh, reglamentu, kur ir teikts, ka Inta nevar uh, lemt par to, ja nav vairākums par to lēmis, tad jā, tā tas ir, bet reglamentā nav teikts, kas notiek tad, ja plenārsēdē par to pieņem lēmumu pirms komitejas. Uh, Bet tieši tā jau arī notika. Mēs pieņemam lēmumu plenārsēdē pirms Inta komitejas par to, ka būs trialogs. Jūs mums lasāt uh, šo reglamenta pantu, uh, kas jādara tad, ja nav parlamenta plenārsēdes nostājas. Bet tagad ir 751 deputāta uh, nostāja, un jūs mums lasāt pantu par to, kas jādara tad, ja nav bijis plenārsēde. Nu, tā taču nav bija plenārsēde, un plenārsēdē tika pieņemts lēmums par to, ka mēs sāksim šo trilogu. Komitejai vairs nav par to vispār jārunā. Jautājums ir par to, kā mēs sastādīsim komandu, kā mēs organizēsim trilogu. Jūs pats teicāt, ka reglamentā nav paredzēts tas, ka mēs jau esam par to pieņēmuši lēmumu plenāru sēdē un nav paredzēts tas, ka to var apstrīdēt komitejā. Jūs teicāt, ka koordinātori par to pieņems lēmumu, bet nu tas ir pilnīgi viss ir kājām gaisā apgriezts. Ir jāpieņem vērā demokrātisks eh, lēmums, ko ir pieņēmis eh, parlaments. Es eh, uzskatu, ka tas ir pilnīgi nepieņemami. Tas ir jāpieņem priekšsēdētāja konferencē šis lēmums. Also nochmal, Herr Frau. Vēlreiz, Arēnas kundze, es neteicu, ka koordinātori pieņems lēmumu. Es teicu, ka komiteja pieņems lēmumu. Nu tad paliksim pie eh, faktiem. Tikai tam gadījumam, ja būs negatīvs balsojums, koordinātoriem būs jālēmš par tālāko procedūru. Nu tā, lai pavisam skaidri uh, eh, turpinātu, kas pārīkums tagad. Nu tādēļ, ka eh, man uzbruka personīgi. Es neuzbrukšu nevienam. Un atgādināšu visiem, kas tika prasīts plenārsēdē. Plenārsēdē priekšsēdētājs atsaucās uz reglamentu un balstoties uz reglamentu prasīja, lai jautājums tiek atgriezts komitejā. Tas bija iesniegums. Un, ja es pareizi sapratu, tad viņš papildus vēl formulēja, ka mm, tā mērķis ir, lai mēs komitejā varētu sākt trilogu sarunas. Taču pieprasījums plenārsēdē, nu, uh, demokrātijā nevis stiprākā. Tiesības tiek īstenots, bet uh, taisnīguma un uh, tika nobalsots, ka tas tiek atgriezts komitejā un tad, nu, paskatīsimies, kāds būs balsojums, taču, nu, beigsim. Man šeit ir plenārsēdes protokols un tiek prasīts saskaņā ar 61. punktu otro daļu. Uh, nebalsot noslēdzošajā balsojumā, taču sāk trilogu. Un uh, tas ir tas, par ko balso plenārsēde. Un otrs ir uh, tāds punkts, kas nemaz mūsu uh, reglamentā nav paredzēts. Neredz nekādas problēmas šodien un lūdzu pieturēties pie reglamenta. Tagad žadokungs. Reglaments, kur jūs lasat, Jā, tas, protams, pastāv, par to nav šaubu, bet es vēlētos vērst kolēģi uzmanību uz to, ka vidas komitejā visas sarunu uzsākšanas trialogā, par tām visām lēmums tiek pieņemts plenārsēdē. Tātad nekad tas nenotiek komitejas sanāksmēs. Tātad tas parāda, kāda ir eh, darba sistēma pēc būtības katrā komitejā. Es, protams, ieklausījos, kas pareja kunga teiktajā, bet jāsaka, ka tā jau ir interpretācija par to, kas notika. Un ja viņš tad, kad viņš balsoja, nebalsoja par to, uh, vai mēs uzsākam sarunas vai ne, nu, mani pārsteidz tas, ka viņš nedzirdēja to tajā brīdī, kad balsoja 751 deputāts. Es domāju, ka tajā brīdī mēs skaidri balsojām par to, vai mēs, balso, vai mēs uzsākam sarunas vai nē, ne, nevis par to, vai mēs nosūtam atpakaļ uz komiteju vai nē. Man liekas, tas bija pietiekami skaidrs. Ich lasse jetzt noch. Äh... Nu, pārējās politiskās frakcijas var izteikties Šalts kungs. Es gribētu Žado kunga uh, teikto pasvītrot, jo, uh, kas pārīkungs tagad lasīja, un trilogs jāsīk par to ir uh, plenārsēdes lēmums. Um, plenārsēde ļoti skaidri norādīja Un šādā izpratnē mums vajadzētu arī tādā izpratnē, kādā mēs koordinātoru sēdi skatījām, tā mums vajadzētu skatīt arī šo jautājumu kopumā. Labigīn. Began kundze. Concordo anch'io con la collega Ren. Arī es piekrītu Arēnas kundzei un Žado un Šulca kungam Es domāju, ka bija pilnīgi skaidrs, ka plenārsēdē mēs nobalsojām par to, ka ir nekavējoties jāsāk sarunas trilogā. Līdz ar to es vispār nesaprotu, kādēļ mēs šeit par to diskutējam. Es domāju, ka mēs no jauna interpretējam noteikumus, lai izpatiktu atsevišķiem politiķiem. Liebe Kollegen! Darbie kolēģi un kolēģis, šajā jautājumā mums nav jāsteidzas. Padome vēl nav. Attiecībā uz mandātu uh, vienojusies. Un tā kā 29. mums šākā tā ir vēl viena sēde, nekas nav pret to, lai šis balsojums notiktu 29 lai juridiskā skaidrība simtprocentīgi tiktu nodrošināta un lai dialogs starp politiskajām frakcijām tiktu turpināts. Tādā izpratnē, kā esam uh, diskutējuši viens ar otru, tagad šākas kundze. Mr. Chairman. Priekšsēdētāji. Mēs esam ļoti tālu no tā, lai balsot par kādu ziņojumu. Mums ir jādod risinājums nopietnai problēmai, un tas, ko mēs šobrīd redzam, tas viss ir novērts par kaut kādu sīkmanīgu politiku. Cilvēki izmanto procedūru, tad, kad viņi domā, ka tas varētu būt viņa labā, tā tad izmanto šādu novilcināšanās taktiku, um, domājot, ka tas varētu būt viņiem par labu. Es tomēr uh, aicinātu kolēģi būt piesardzīgiem un padomāt par to, kā tas eh, vājina mūsu parlamentu nostāju attiecībā uz citām institūcijām. Es, protams, atstāju to jūsu pārziņā um, attiecībā uz noteikumiem, kas būtu jāievēro, bet noteikumiem ir jābūt eh, vienādiem visiem. Ja jūs uzskatāt, ka tas ir jāatliek, tas ir jūsu lēmums, bet es neesmu pārliecināta, es nezinu par kādu uh, lielāku skaidrību te ir runa, kas mums vēl ir vajadzīgs un tas, ko mēs tagad darām, patiesībā eh, mūs attālina no eh, risinājumu, kurais mēs varētu rast šai te eh, milzīgai problēmai, kas ir saistīta ar minerālu tirsniecību. Emma? Priekšsēdētāji, es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka tas bija uz galda šonadēļ. Visiem bija darba kārtība, mēs par to diskutējām arī vakar. Uh, Manuprāt, nav nekāda iemesla atlikt šo balsojumu, un mums nav pamata apšaubīt to, ka tas tagad ir darba kārtībā. Ja bija šāda šaubas, tas bija jāsaka pašā sanāksmes sākumā, kad mēs apstiprinājām darba kārtību. Tagad ir jābalso. Žadokungs, priekšsēdētāji. Nu, ņemot vērā uh, cik tā mēs esam nonākuši diskusijās. Daži te saka, ka mēs nodarbojamies ar sīkmanīgu policiju, politiku, bet tad, kad parlaments pieņem lēmumu plenārsēdē, es nezinu, vai te var runāt par sīkmanību. Es nezinu, vai to var apstrīdēt nu, tāds uh, uh, juridiskais atzinums, kas nav ticis parakstīts, kas nav bijis uh, pietiekami uh, spēcīgs, tagad tiek izmantots kā interpretācija. Varbūt līdz 29. datumam mēs varētu saņemt nopietnāku juridisko atzinumu un formālu atzinumu par šo balsojumu. Paldies! Hevigla. Vinkler kungs. Priekšsēdētājiem cienījamie kolēģi. Uh, Es nevēlos, protams, eh, zaudēt laiku, bet es esmu referents šajā jautājumā un vēlos skaidri pateikt, ka es uzskatu, ka situācija ir pavisam skaidra. Mums bija pavisam skaidrs balsojums plenārsēdē, mums ir arī reglaments, un es nedomāju, ka neviens no kolēģiem te nepiedāvās tagad balsot par reglamentu. Tāpēc es domāju, ka mēs varam sākt balsošanu. Paldies! Also, liebe Kollegen, das Problem. Dargie kolēģi, nu, problēma, ar kur saskarās, ir tieši tas, ar kur saska, eh, par kuru eh, runājam arī ciešāk. Ja mēs tiešām eh, šo problēmu nopietni gribam risināt, tad nav nekādas jēgas tagad partijas politisko pretrunu dēļ par prioritāti vienu vai otru jautājumu likt un līdz ar to saprātīgas sarunas apšaubīt. Līdz ar to Es tiešām gribētu teikt. Jūnijā 29. datumā mums ir sēde. Un es pieņemu lēmumu, ka balsojums tiek atlikts līdz tam brīdim, lai būtu lielāka skaidrība. Un vēlreiz, lai mēģinātu vakar koordinātoru sēdē, mēs diskutējām par to, dargie kolēģi un kolēģis ka mums ir tikai viena iespēja uh, skaidru uh, pozīciju formulēt parlamentā. Tad, tikai tad, ja mēs konstruktīvi sadarbojamies, uh, citādi mums neizdosies uh, diskusijās ar citām institūcijām izstrādāt uh, saprātīgu pozīciju. Tad, tad pieņemts lēmums, uh, balsojums notiks 29. jūnijā.